Vai varam sākt sanāksmi? Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, iniziamo. Labrīt, kolēģi. Mēs varētu sākt darbu. Priekšā ir gara darba diena, mums ir daudz balsošanas. Vai jūs lūdzu varētu ieņemt savas vietas? Sāksim ar darba kārtību, ja nekāda iebilduma nav, tad varam pieņemt darba kārtību. Tehnisku iemeslu dēļ netiks garantēts eh, tulkojums visās eh, mūsu komitejas valodās. Šodien nebūs tulkojums somu, lietuviešu, kā arī slovēņu valodās. Vēlos arī eh, teikt, ka šī sanāksme tiek raidīta internetā. Viss sanāksme. Un eh, daudzi cilvēki arī skatīsies šo sanāksmi. 11. oktobra sanāksmes eh, protokola apstiprināšana, kā arī 5. 6. novembra, 26. novembra sanāksmes protokola apstiprināšana. Un līdz ar to varam ķerties pie balsošanas eh, par KLP reformu. Esam saņēmuši gandrīz 8000 grozējumu. Un referenti un ēnu referenti ir ļoti citīgi strādājuši, lai rastu kompromisus par vissvarīgākajiem darbkārtības eh, punktiem, par punktiem šajā priekšlikumā. Un no sākuma Man ir dažas eh, piezīmes ievadam, un tās attiecās uz eh, tiešajiem maksājumiem. Vēlreiz tos uzsvēršu. Tie attiecās uz eh, visiem punktiem, par kuriem mēs balsosim šodien un rītdien. Mēs nebalsosim par ziņojumiem pirmajā balsojumā, balsosim par sarunu mandātu, ievērojot reglamenta 70. panta 2. punktu un 70. a pantu. Mēs eh, balsosim par balsošanas mandātu plenāru sesijai 2013. martā. Un mandātā būs iekļauti priekšlikuma grozījumiem komisijas priekšlikumam. Un eh, finanšu summas ir indikatīvas likumdošanas priekšlikumos, un mandāts eh, var eh, tikt fiksēts tikai noteikti tad, kad būs vienošanās par daudz, daudzgad finanšu schēmu. 70. panta nosacījumi mums ļauj virzīties uz priekšu ar sarunām par KLP, pat tad, ja nav uh, apsvināts ietvers. Uh, Precīzāk sakot, eh, mūsu komiteja pilnībā kontrolē šos dokumentus. Un tā var nonākt eh, pie provizoriskas pozīcijas tagad, nezinot, cik daudz naudas tiks piešķirts tieši KLP. Un, protams, ka mēs ceram, ka mēs varam sākt eh, sarunas ar padomi. Tiklīdz kā balsojums plenārsēdē būs noticis martā. Un tagad lūdzu Vēlos eh, teikt, ka ņemot vērā, cik daudz ir grozījumu, mēs nevaram garantēt konsekvenci tekstā ar balsošanas sarakstu. Līdz ar to, ja ir kādas pretrunas tekstā dēļ balsošanas, tad sekretariātam nāksies eh, veikt vairākus grozījumus, jo sevišķi attiecībā uz apsvērumiem, kuriem ir jāatspoguļo pāntu saturs. Un, protams, ja ir jebkādas eh, šaubas, tad būs papildus balsoši, balsojumi, lai garantētu, ka viss notiek demokrātiskā veidā. Un saistībā ar eh, visiem kompromisiem balsošana būs elektroniska. Un pirmais balsojums eh, būs elektronisks par pirmo grozījumu Un arī e, balsojumi par e, capping, par ierobežojumu bū, būs elektroniski. Visi pārējie grozījumi e, būs e, balsojami ar e, roku. Kolēģi, vēlos arī jums visiem paziņot, e, ka nepieņemšu mutiskus grozījumus. Ja mums nāktos pieņemt mutiskus grozījumus, mums vienkārši tā nepietiektu laika. Daudzi no jums eh, lūdza, eh, lai es par to izsakos. Mūsu priekšā stāv divas ļoti svarīgas darba dienas, un līdz ar to es ceru, ka mēs eh, visi varēsim saņemties un tiešām veikt labu darbu. Un pirms mēs ķeramies pie pašas balsošanas, un pirms mēs pārbaudām elektroniskās balsošanas kartes, es vēlos uh, jautāt Luisam, vai viņš pāris minūtes vēlas izteikties. Luis, lūdzu. Paldies, Virstāj kungs! Nevēlos izmantot daudz jūsu laika, tāpēc, ka mums tiešām ir daudz balsošanas šodien paredzēts, bet pirms mēs pie tās, pie, pie tās ķeramies. Es vēlos paust savu pateicību komitejas locekļiem, sekretariātam, visiem, kuri ir snieguši nenovērtējamu palīdzību Tas ir bijis eh, iespējams eh, tikai pateicoties šiem uh, sakariem un, un sasarpējo palīdzību. Un līdz ar to es vēlos no sākuma uh, izteikt pateicību uh, šiem cilvēkiem. Tagad Žozebavē attiecībās darba kārtību. Es vēlējos izteikties par 70. pantu, 70. A pantu. Man ir zinām problēma. Mēs visi zinām, ka šis ir jauns pāns, tas tika pieņemts novembrī. Līdz ar to es tikai domāju, kā mēs pieņemsim šo tekstu plenārsēdē ar jauno noteikumu. Cik es sapratu, tad 70. noteikums eh, nosaka sarunu ietveru komisijai. Trialoga kontekstā tur nav nekāda problēma. Bet šodien mēs eh, balsosim. Un uh, teksts nonāks priekšētā konferencē. Un pēc tam būs arī balsojums plenārsēdē ne par pašu dokumentu, bet eh, par eh, visiem eh, grozījumiem, kurus var iesniegt grupas kā alternatīva komisijas darbam, ja esmu pareizi sapratis. Un tās radīt problēmas, tāpēc, ka mums nebūs diskusijas par tekstu kopumā, kā to izmainīt vai apsprināt plenārsēdē. Pamatā mums būs teksts, par kuru mēs šodien balsojam, Un tas ir gandrīz eh, noteikts, tāpēc, ka plenārsēdē mēs eh, aplūkosim grozījums, kāds ir iesniegušas grupas kā alternatīva komisijas darbam. Un tur parādās problēma, tāpēc, ka mūsu komiteja nevarēs izvērst eh, diskusijas par šo tekstu, un tāpēc es vēlējos izteikties. Ja mums nav konkrētākas norādes, tad es balstošu pret šo ierosinājumu. Eh, Bovēkungs, no sākuma vēlos atvieglot jūsu bažas. Mums tiešām būs eh, pilnas diskusijas plenārsēdē. Eh, nu, Līdz ar to nav problēmas ar 17. pānta interpretāciju šai sakrā, bet tagad mēs varētu gan ķerties pie balsošanas. Pārbaudīsim elektroniskās kartes. Tad balsojums komitejām. Kurš ir par lauksaimniecības komiteju? Vairums. S un D grupai ir viena balss pārāk daudz. Vai jūs vēlreiz varat pārbaudīt? Vēl viens balsojums kurš atbalsta mūsu komiteju. Kurš ir par? Viss eh, tagad eh, labi strādā, neko nemanām. Un lūdzu, esiet uzmanīgi. Sāksim ar remēs eh, balsojumu, elektroniskais balsojums. balsojums. Kurš ir pār uh, 111. grozījumu? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Tikai 11 balsis par. Tagad sāksim ar kompromisiem. A kompromiss, kurš ir par? Elektroniskais balsojums. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. B kompromiss. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. C, A, C bijis kompromiss. Vai visi balsojuši? Beidzam balsot. Cēbis ir pieņemts. Kompromiss D. Sākam balsot. Beidzam balsot. D kompromiss. Pieņemts. Attiecībā uz zaļināšanu divas iespējas. Kompromiss eh, E. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit divi par divdesmit viens. Tagad ķeramies pie F kompromisa. Sākam balsot. Beidzam balsot. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Proseguiamo. Proseguiamo con votazione per alzare. Turpinām. Tagad uh, rokas pacelšana. 352. grozījums. Kurš ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. 326, 327. Kurš ir par? Pret atturas norēdīts. 328. Kurš ir par? Kurš ir pret? Atturas norēdīts. Trīsim trīsdesmit divi. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 334. Kurš ir par pret? atturas norādīts. 334, kurš par? Pret? Atturas norādīts. 335, kurš par? Pret? Atturas norādīts. 345, tātad. Astotais, budžeta kontrola. Kurš par? Pret? Atturas. Atvainojiet, vēlreiz pārbaudām. Elektroniskā pārbauda. Sākam balsot. Par astoto. Vai esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. Otrais pants. 356. Kurš par? Pret? Atturis. Noraidīts. Kontrola 9 par, pret, atturas norādīts. 19 par, pret, atturas pieņemts. Trešais pāns. Reģija 5. Kurš par? Pret, atturas norādīts. 9 4. Kurš par? Pret, Pārodām 94. Sakam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 4. pāns, 358, garlīgas grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. 359. par? Pret? Atturas. Norēdīts. 360. kurš par pret atturas norēdīts. 361. kurš par pret atturas norēdīts. 362. kurš par pret atturas norēdīts. 363. kurš par pret atturas norēdīts. 364. kurš par pret Āturs norādīts. 365. Kurš par? Pret. Āturs norādīts. 20. grozījums. Kurš par? Pret. Āturs pieņemts. 368. Kurš par? Pret. Āturs norādīts. 367. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. 368. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. 369. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. 371. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. NV11. Kurš par? Pret? Atturis noraidīts. 372. Kurš par? Pret? Atturis noraidīts. 373. Kurš par? Pret? Atturis noraidīts. 374. Kurš par? Pret? Atturis Pārbaudīsim elektroniski 374. dantēna grozījumu. 374. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši par 374. Ļoti labi pieņemts. 378. Dantēna grozījums. Kurš par? Pret atturas. Atvainojiet. Balsojam elektroniski. 378. Dantēna un citu grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienu balsi. 384. elektroniskais balsojums. Kurš par pret atturis noraidīts. 383. Doca. Par pret atturis noraidīts. 386. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 387. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 388. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 381. Nikolsons. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 381. 82. Eh, kurš par? Pret. Atturas norādīts. 380. Nikolēsku. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. NV11. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. Konta 11. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 389. 379. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 390. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 391. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. NV12. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Tagad 394. atvainojos. 408. 408. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. Tagad NZ 14. Par, pret, atturās, noraidīts. 410. Par, pret, atturās, noraidīts. 411. Par, pret atturās pieņemts. 412 pār pret atturās noraidīts. Tagad 455, 455 pār pret atturās noraidīts. 456 pār pret atturās noraidīts. Tātad 400, 456 pieņemts, 459 pār, pār 459 pret atturās noraidīts. 460 par pret atturās noraidīts. 23 par pret atturās noraidīts. 461 par, pret, atturās noraidīts. 463 par, pret, atturās noraidīts. 464. 464 pār pret atturās noraidīts. 465 pār pret atturās pieņemts. 466 par, pret, atturās noraidīts. 469 par, pret, atturās noraidīts. Četrsimt septiņdesmitais par pret atturās noraidīts. 471 pār pret atturās noraidīts. 473 pār pret atturās noraidīts. 474 pār pret, pret, pret. Pārbaudīsim. 474. pārbaudam. Vai visi balsojuši? Balsojums beidzies noraidīts. 475 pār pret atturās noraidīts. 476 pār pret noraidīts. 477 pār pret atturās noraidīts. 478 478 pār pret atturās noraidīts. 24 no referenta pār pret atturās pieņemts. 481 par, pret, atturās noraidīts. 482 par, pret, atturās noraidīts. Tagad ir NV 17 par, pret, atturās noraidīts. 484 par, pret. Pārbaudam 484, pārbaudam. Balsot. Vai visi balsojums beidzies, noraidīts. Lielu par li ar lielu summu noraidīts. 485 pār pret atturās pieņemts. 486 par, pret atturās noraidīts. Envis 17 par, pret atturās noraidīts. 489 par, pret atturās noraidīts. 25 par, pret atturās pieņemts. 493. 493 par. Nu. Lūdzu, mieru. Četri, deviņi, seši par, četri, deviņi, seši par, pret noraidīts. 497. 497 par pret noraid, noraidīts. 499 par pret atturās noraidīts. 500 par pret atturās noraidīts. Grib pārbaudīt 500, labi pārbaudam 500. Balsojot pa 500. Be, vēl ir balsošana beigusies, noraidīts. Turpinam ar rokām, pa, roku pacelšanu. 502 pār, pret, atturās, noraidīts. 503 pār, pret, atturās noraidīts. 504 par, pret, atturās, noraidīts. 505 par, pret, atturās, noraidīts. Tālāk uz 7. pāntu 508 par, pret, noraidīts. 513 par, pret, pret noraidīts. 27. par pret atturās noraidīts. 516 par pret atturās noraidīts. 525 par pret noraidīts. 527 par pret atturās noraidīts.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 531 par, 531 par, pret, atturās noraidīts. 533 par, pret, noraidīts. 534, 534 par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīt? pārbaudīsim 5, 3, 4. Lūdzu, balsojiet! Visi nobalsojuši? Noraidīts. 8. pāns 535. 535 par, pret, noraidīts. 5, 3, 6 par, pret, atturās, noraidīts. Divi tūkstoši divsimt deviņdesmit pieci par, pret atturās, pieņemts. Labi, pār, jāpārbauda 2295. Lūdzu, balsojiet. Balsojums beidzies. Nē, noraidīts. 28. Ar rokām balsot par pret atturās pieņemts. Tagad mēs pāriesim uz 10. panta 685 par 685 par pret atturās noraidīts. 686 par pret atturās noraidīts. 687 par pret atturās noraidīts. 688 par pret atturās noraidīts pārbaudīsim 688, pārbaudam, lūdzu balsojiet. Balsojums beidzies. Noraidīts. 689. Pār pret atturās noraidīts. 690 pār pret noraidīts. 691 pār pret atturās noraidīts. 692 pār pret noraidīts. 694 pār pret atturās noraidīts. 695 pār pret atturās noraidīts. 697 pār pret atturās noraidīts. 699 Gabriela pār pret atturās noraidīts pieņemts. Pārbaudām 699, lūdzu balsojiet. Balsojums beidzies. Noraidīts. Un beidzamais 2296 par pret atturās pārbaudām. Pārbaudām 2296 jāru. Balsojums beidzies. 2296. Noraidīts. Viens atturējās. Tālāk 11. pāns par capping ierobežojumu. 700. grozījums. Bloks, bloks A kas ir par blokā, par pret atturās noraidīts. Bloks B, kopums B, par pret atturās noraidīts. Bloks C, par pret atturās noraidīts. D bloks, par pret atturās noraidīts blok E par pret atturās noraidīts. Gribat pārbaudīt bloku E par balsojumu par bloku E. Balsojums beidzies un noraidīts. Blok F par par bloku F par pret noraidīts. Blok G par pret atturās noraidīts. Blok H par pret atturās noraidīts. Bloks I ir jābalso atsevišķi Pirmais 35. par pret atturās noraidīts. 754 par atvainojos, jāiet uz 37 pār, pret atturās pieņemts. 36 pār, pret atturās pieņemts.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 bloks pirmie pieci grozījumi pār pret noraidīts. Var par atsevišķiem pantiem 769, 769 pār pret jāpārbauda. 679 lūdzu balsojiet. Beidzies balsojums 769 noraidīts. 767 rodust par pret atturās. Nu, jāpārbauda, Bals, lūdzu balsojiet, balsojums beidzies, 767 noraidīts, 38, 38 par pret pret pieņemts. 774 Hausling par pret noraidīts. 776 par pret noraidīts. 775 par pret pieņemts man liekas, bet pārbaudam. Balsojums beidzies, pieņemts. 777. 777 lūdzu parādiet pār pret 779 pār pret atturās Es domāju, ka pieņemts, bet pārbaudam 779. Pārbaudam 779. Balsojums sācies, balsojums beidzies, noraidīts. 780 Ferēra pār pret atturās 782 pār pret atturās atturās noraidīts. Septiņi, astoņi, četri Nikolson pār, pret, atturās noraidīts. Septiņi, deviņi, viens pār, pret, atturās noraidīts. Septiņi, deviņi, divi pār, pret, atturās noraidīts. 793 pār pret atturās nu, jāpārbauda. 793 balsojums sācies. Balsojums beidzies. Noraidīts. 789 pār pret at, atturas noraidīts. 794 pār pret noraidīts. 801 pār pret pieņemts. Atvainojos, jāpārbauda. 801 Gabriela, lūdzu balsojiet. Balsojums beidzies. Noraidīts. 796 par, par, pret, pieņemts. Tad ejam tālāk uz 12. pantu, 803 lajon par, pret, atturās noraidīts. 804 pār, pret, atturās noraidīts. Tagad liels lēciens uz 860. Astoņi septiņi nulle Meginis par pieņemts. 869 Dantēn par pret atturās jāpārbauda. Pārbaudām 869. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Noraidīts. 44 pār pret atturās pieņemts. 871 pār pret Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 871, lūdzu balsojiet, balsojums beidzies. 871 noraidīts, 872 pār, pret, atturās, at, noraidīts. 16. pāns 2297 pār, pret, pieņemts. 2297 jāpārbauda. 2297 lūdzu balsojiet. Balsojums beidzies, noraidīts. 873 par, pret, atturās noraidīts. 17. pāns 874 Nikolsen par, pret pret noraidīts. 875 par pret atturās noraidīts. 876 par pret noraidīts. Vēl viens lēciens mums, ja es pa daudz, ja es par ātru, tad sakiet, 1, 2, 1, 4, Nikolsons. viens, divi, viens, viens, divi, viens, piec, lūdzu pār, pret, atturās, noraidīts. viens, divi, viens, deviņi, pār, pret, pieņemts. budžeta kontrola 17 pār pret noraidīts. 1, 2, 1, 7 Nikolsen pār pret noraidīts. 1, 2, 1, 8 pār pret atturās noraidīts. 1, 2, 2, 0 pār pret atturās noraidīts. 1, 2, 2, 1 pār pret atturās noraidīts. 1, 2, 2, 3 pār pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim. 1, 2, 2, 3. Lūdzu, balsojiet. 1, 2, 2, 3. Balsojums. Visi nobalsojuši, no, noraidīts. 1, 2, 2, 4 par. 2, 1, 2, 2, 4. Noraidīts. 1, 2, 2, 5 par. Pret. Noraidīts. 1, 2, 2, 7 pār pret atturās noraidīts. 1, 2, 2, 8 luling pār pret atturās. Es domāju, ka pieņemts. Bet pārbaudam. 1, 2, 2, 8 lūdzu balsojiet. Visi balsojuši? Labi, balsojums beidzies, noraidīts. 1, 2, 2, 9, Smith par, pret, atturās, noraidīts. 1, 2, 3, 0, par, pret, atturās, noraidīts. 1, 2, 3, 1, par, pret, atturās, noraidīts. 1, 2, 3, 2, par, pret, noraidīts. 1, 2, 3, 3, par, pret, noraidīts atturās. Es domāju, ka pieņemts. Ne. Jāpārbauda. 1, 2, 3, 3. Lūdzu, balsojiet. 1, 2, 3, 3. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 1, 2, 3, 4. Pār, pret, atturās, noraidīts. 1, 2, 3, 8, Maginis, 1, 2, 3, 8, pār, pret, atturās, pieņemts, 1, 2, 3, 9, pār, pret, atturās, man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudam, 1, 2, 3, 9, lūdzu balsojiet. Visi balsojuši, balsojums beidzies. 1, 2, 3, 9 noraidīts, 62 pār, pret, atturās pieņemts, 63 pār, pret, atturās pieņemts, 1, 2, 4, 2 pār, pret, atturās noraidīts, Vēl viens lēciens. Pronti. The... Kura lapus priekšsēdētāji? Bet uh, eh, balsojums sarakstos var atšķirties uh, eh, lapušu skaits, saka priekšsēdētājs. 1863 Nikolsons, kurš ir par, pret, atturas, noraidīts. 1685 Jārs, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Vai ir jāpārbauda? Labi, nobalsojam elektroniski par 1865. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jārkungs, sveicu jūs. 1867, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 1868. 1868, kurš par? Nē, tas tomēr ir noraidīts. 34. pāns, 1869, kurš par? Pret. Noraidīts. 1871, kas par pret atturas noraidīts. 1872, kas par pret atturas noraidīts. Kurš tad ir jāpārbauda? 1874 par pret atturas noraidīts. 1875 par pret atturas noraidīts. 1876 par pret atturas noraidīts. 1877 par pret atturas noraidīts. Man šķiet, ka noraidīts. Vai jāpārbauda? Labi, sākam balsot elektroniski par 1877. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 1878. Kas par? Pret. Noraidīts. NV29 pār, pret, atturas, noraidīts. 1, 8, 7, 9, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 1, 8, 8, 0, par, pret, atturas, noraidīts. 1881. Mirklīti. False? False. 82. Allora votiamo il 1882. 1882. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 18 8,5, kas par pret atturas pieņemts. 1,886 par pret atturas pieņemts. 1,887, kurš ir par pret atturas pieņemts. 1,888, kas par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 1888 elektroniski. fatto un check. Chiuso. Chiuso. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 1, 8, 8, 9. Kurš ir par? Pret? Atturas noraidīts. 1, 8, 9, 0 par? Pret? Atturas noraidīts. 1, 8, 9, 1. Kas par? Pret? Noraidīts. 1892 par. Kurš pret? Atturas. Nu, noraidīts. 1893, kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. NV30, kurš ir par? Pret? Atturas. Noraidīts. 1894, kurš ir par? Pret? Atturas noraidīts 1895 par. Kolēģi vēlas pārbaudīt balsojumu par 1894, sākam balsot elektroniski. No, è respinto, è vero. Respinto. Grozījums noraidīts. 1, 8, 9, 5. Kurš ir par? Pret? atturas noraidīts. Ar lielu balsu pārsvaru. 1, 8, 9. Viens astoņiem septiņi, kurš pār pret atturas noraidīts. Viens deviņi nu, nulle, kurš pār pret atturas, atturas Pārbaudīsim 1900 Dorfman, kas eh, sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Grozījums ir noraidīts. 1901. Kurš pār? Pret? Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot par 1901. Beidzam balsot. Grozījums ir nomainīt, noraidīts. 1903. <clears throat> Nu, Kas ir par pret? Atturas pieņemts. Atkal pārliksim vairākiem grozījumiem. E votiamo Caronna. 2003. Kas par? pret atturas pieņems. 2000, 2005 ir noraidīts. 2005, kas par pret atturas noraidīts. 2006 par pret atturas noraidīts. 2007 par viss ir pret. 38. pāns. 2000. Vienu mirklīt uzgaidiet. Divtūkstoši deviņi, kurš pār? Pret, atturas, noraidīts. 2011, kurš ir pār? Pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Grozījums ir pieņemts. Ah no, facciamo un altro salto. 2055 dan... 2055 Dantēna grozījums. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 2056, kurš par, pret, atturas pieņemts. Vai ir jāpārbauda? Pārbaudam balsojumu 2056, sākam balsot elektroniski. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 2053 par pret atturas noraidīts. 2, 0, 10, kurš par, pret, atturas noraidīts. 2, 0, 5, 8 par, pret, atturas noraidīts. 2, 0, 5, 9, kurš par, pret, atturas noraidīts. 2, 0, 6, 0 par, pret, atturas noraidīts. 2, 0, 6, 1, kurš par, pret, atturas noraidīts.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 Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par Silvestra grozījumu. Qui siamo un po' divisi, vediamo, 2065 è respinto. Grozījums ir noraidīts. 2066, kas par pret? Kātarina Nevidālova ir grozījuma autore. Kas ir pret? Noraidīts.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 95. kas par pret atturas pieņemts. 2.0. Jāpārbauda. Divi nulle septiņi trīs, kas par pret, atturas, pieņemts. 96. par pret, atturas, pieņemts. 2074 par pret atturas noraidīts. 2075 par pret pārbaudīsim. Izskatās, ka noraidīts. 2075 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 2076 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 2077 par. Pret. Šķiet noraidīts. Noraidīts. 2078. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 97 referents par. Pret atturas noraidīts. 2079 par pret atturas noraidīts. 9, 98 par pret atturas noraidīts. Nē, tomēr pieņemts, saka priekšsēdētājs. 2080, kurš par pret noraidīts. 2082, kurš ir par pret pret. Noraidīts. Vai ir jāpārbauda? Labi, sākam balsot elektroniski par 2082. Beidzam balsot. Noraidīts 2083 par. Pret. Noraidīts. 2084, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 2085 par pret atturas noraidīts. 2086 par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda, sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Grozījums ir pieņemts. 2096. Nē, tomēr 2094. Kas par? Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektronus par 2094. Vai viss ir nobalsojuši? Noraidīts. 2096 par. Kurš ir par? Pret atturas pieņemts. 2097 par. Pret. Pieņemts. Man šķiet, ka pieņemts, jā. Vienu mirklīti. C'è un piccolo salto. Tagad mazāks lēciens 2, 1, 2, 7 mīts. Kurš pār? Kurš pār? Pret? Noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, 2, 1, 2, 6. Sākam balsot elektroniski.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 99, kurš par pret noraidīts. 2144 Kalinovskis, kas par pret atturas. Šķiet, ka ir pieņemts, bet varam nobalsot elektroniski, lai ir pilnīgi droši. 2144 sākam balsot. Votato tutti, chiusa la votazione. Parità. Quindi respinto. respinto. 21.45. 2.145. Kurš ir par? Pret? Atturas noraidīts. 2.148. Vai ir jāpārbauda? 2.145. Sākam balsot elektroniski. Check sul 21.45. Avete votato tutti 21.45? 21-21 ed è respinto. Di poco però, eh? Prossima volta sarà più fortunato. Eh? Ah, ok. 21.48, Dots, 21.48. 2148, Dots. Par, pret, atturis noraidīts. 2150, kurš ir par? Pret. Grozījums noraidīts. Simtais grozījums par pret atturas noraidīts. 2152, kurš par pret atturas noraidīts. 2153, kurš ir par pret atturas noraidīts. 2154 par pret atturas noraidīts. 2155 par pret atturas pieņemts. 2156 par, pret, atturas pieņemts. 40. pāns 2157 par, pret, atturas noraidīts. 2158, kurš par, pret, atturas noraidīts. 2160 par, pret, atturas, noraidīts. 2161 par, pret, atturas noraidīts. 2159 par pret atturas noraidīts. 41. pāns 2162, kurš ir par pret atturas noraidīts. 2163 par pret atturas noraidīts. 2164 par pret atturas pieņemts. 2165, nē, 2166, kurš par pret, atturas, noraidīts. 2167 par, pre, pret, atturas, noraidīts. 2168 par, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Jāparbauda. Martīns ir mierīgs, viņš nevēlas neko pārbaudīt. 2169, kas par? pret, atturas noraidīts. 2170 par, pret, atturas noraidīts. 2171 par, pret, atturas noraidīts. 2173 par, pret, atturas noraidīts. 2172, kurš par, pret, atturas noraidīts. 77. Andiamo al 2177, Stardi. 2177. 2177, Stardi. 2177, kurš par pret atturas noraidīts. 2178 pār pret atturas noraidīts. 2179 pār pret atturas noraidīts. NV33, kurš ir par pret atturas noraidīts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 pret atturas noraidīts. 2187 par pret atturas noraidīts. Mēs lēciens. Andiamo all'articolo 53. 50. 2276 par 2276 mājers, kas par pret atturas pieņemts. Priekšsēdētāji, man šķiet, ir sajukums, apjukums, kurš grozījums tas ir. 2276, saka priekšsēdētājs angļu valodā, par pret atturs pieņemts. 2277 par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Pārbaudīsim 2277, sākam balsot elektroniski. Sì, è large. Ok, ne pas de problème. Approvato largamente. Articolo. Pieņemts. 2278 par, pret, atturas pieņemts. Regi 10 par pret atturas noraidīts. 2, 2, 8, 2, kas pār pret atturas pieņemts. 2, 2, 8, 0 par pret atturas pieņemts. 2, 2, 8, 1 par pret atturas pieņemts. 2, 2, mirklīti. 2, 2, 84 par pret atturas pieņemts. 2, 2, 8, 5, kurš ir par pret atturas. Paldies! Ček. Jāpārbauda. Deve. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. 2, 2. 108. par pret atturas grozījums ir noraidīts. Tagad balsosim par apsvērumiem. Ir daudz Maginas 112, kurš par Kurš ir par? Pret, atturas, pieņemts. Jāpārbauda. Labi, 112. sākam balsot elektroniski. <laughs> Mi sa che hai ragione. Chiuso il voto. Beidzam balsot, grozījums ir noraidīts tikai ar vienas balss pārsvaru. 113 pār pret atturas pieņemts. 114 par pret atturas pieņemts. Budžets 1. Nē, tas atkrīt, jo pieņēma 114. kontrole par pret atturas pieņemts. Deve 1. Kurš ir par? Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Iezagās kāda kļūme. Vai mēs varam pārbaudīt kont viens uh, jautājums no zāles? Viens A apsvērums jaunais kont. Labi, sākam balsot elektroniski. Kas pār pret atturs noraidīts? Noraidīts. Labi, nobalsojam elektroniski. Kont viens. Sākam balsot elektroniski. Cont 1, stiamo facendo un controllo elettronico sul cont 1. un momento. Cont 1. Please vote. Kolēģi, lūdzu, balsojiet. Kont 1, 1A apsvērums. Kont 1. Jose, vai tu esi nospiedis pogu? <laughs> ok, avete votato tutti? A 1-1 appello. Approvato. Approvato. Grozījums ir pieņemts. Viss ir nobalsojuši. 9-1. Kurš ir par? Pret? Kurš pret 9-1? Noraidīts. Kont 2. Kurš ir par? Pret? Atturas? Nu, šķiet, ka ir pieņemts. Kont divi pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Visi ir eh, nobalsojuši un grūzījums ir noraidīts. 117 Kadenbaha. Kurš par? Nav jābalso, jo pieņemam 9-1, saka priekšsēdētājs. Dobbiamo votare? Sì, sì. Mi confermano 117, dobbiamo votare. Chi è a favore? Kurš ir pār 117? Tomēr jābalso. Jo DV1 tika noraidīts, skan balsis no zāles. DV1 was rejected, so we... DV1 bija tomēr noraidīts, tādēļ par 117 jābalso. Kurš par? Pret? Atturs noraidīts. Kont 3. Kurš ir par? pret, atturas noraidīts. Simtu divdesmit septītais, kurš ir par? Pret, atturas noraidīts. Pirmais grozījums referents. Pret, par pret, pieņemts. Vai jums arī šķiet, ka pieņemts? solo... 165. Which, which page? Welche Seite? 95. 95. Which one? This one. Page 95. Sì, Marinesco. Marinesco. Votiamo. Yeah. Votiamo. Attenzione. 165 Marinesco. Chi ha... 165. Marinesco. Kurš ir par? 165. Kurš ir par? Pret? pieņemts. 167 par, pret, atturas pieņemts. 6 par, pret, atturas noraidīts. Questa. Due no, no, yeah. yeah.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 Votiamo il 279 Osling. Chi è a favore? 279 par. Pret. Atturas noraidīts. Adesso votiamo il 312. Paolo Alves. 312. Paolo Alves par. Pret. Atturas noraidīts. 313. par. Pret. Atturas noraidīts pieņemts. 314 par pret atturas. Izskatās, ka pieņemts. 311. 315. par pret atturas noraidīts. 320. 324. Stīvensons, kurš ir par? Pret atturas noraidīts. kolēģi. Pēdējie divi balsojumi, tātad priekšlikums uh, uzsākt sarunu pilnvaras, kurš par šo priekšlikumu. Nē, tomēr balsosim elektroniski, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot elektroniski par uh, sarunu uzsākšanu. Vai visi ir paspējuši to izdarīt? Viens liekas no ETP grupas. Labi, pieņemts. Tagad par sarunvešanas komandu. Sākam balsot. Un daram to elektroniski. Aprovāto con larga maggioranza. Šis lēmums ir pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Paldies, kolēģi! Esam tikuši galā ar šo ziņojumu. Kolēģi, 15 minūti di break. Dargie kolēģi, tagad būs eh, pārtraukums uz 15 minūtēm. Pēc 15 minūtēm eh, tiekamies atkal šajā zālē. Paldies! Iniciamo. Atsāksim sanāksmi, kolēģi. No sākuma vēlētos vēlreiz eh, pateikties eh, Santoša kungam referentam, kā arī visiem ēnu referentiem par svarīgo darbu, kādu viņi ir veikuši. Un tagad mēs uh, Turpināsim ar lauka attīstības eh, fondu. Tas būs pēdējais darba kārtības eh, punkts. Kādu mēs skatīsim eh, no rīta savukārt pēcpusdienā? Mēs balsosim par kopīgā tirgus regulāciju. Bet par KLP finansēšanu mēs balsosim rīt no rīta. Un tie paši nosacījumi tiek piemēroti. Mums ir balsošanas saraksts. Tātad kompromisa grozījumi, kas tiks skatīti blokā. Luisa vēlaties izteikties? Nē. Tādā gadījumā varam ķerties uzreiz pie balsošanas. Vai visi esat gatavi? Sāksim ar elektronisko balsošanu Rēmes grozījums. Sākam elektronisko balsošanu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums - referenta. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 11. grozījums Regī. Kurš ir par? Pret. Atturas norēdīts. 12. grozījums Regī. Kurš ir par? Pret. Atturas norēdīts. 13. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas norēdīts. 14. grozījums. Kurš ir par? At, kurš atturas? Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 14. regiju grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E, attenzione alle. Liekas, e, ka ir divas e, liekas balsis. Tātad, kurš var balsot, kurš nevar balsot, esiet uzmanīgi. Tomēr bija vairākums šajā gadījumā. Tagad ejam uz priekšu. 209 Dantēna grozījums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Septītais referenta grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 15. regija grozījums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas? Norādīts. 211. Alveša. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Norādīts. 212. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 213. Kurš par? Tad, tad tomēr 215. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Norādīts. 216. Nē, tomēr 218. Tātad 218. pieņemts. 219. Dantēna. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 220. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. 221. Kurš par? Kurš pret? kurš atturas pieņemts. 222. par, pret, atturas noraidīts. 223. kurš par, kurš pret, atturas noraidīts. 224. kurš par, pret, atturas noraidīts. 225. kurš par, pret, atturas noraidīts. 226. kurš par, pret āturas noraidīts. 227. kurš par, kurš pret, kurš āturas noraidīts. 228. kurš par, pret āturas noraidīts. 229. kurš par, pret āturas noraidīts. Pārbaudīsim 229. elektroniskā pārbaude, sākam balsot. Beidzam balsot. Vi, ir viena lieka balss. Esiet uzmanīgi, kolēģi. Ir viens deputāts, ir, ir viens deputāts, vien, viena deputāta balss ir lieka. Aņo, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Dažkārt ir elektroniskais balsojums, un kad mums tas ir, tad eh, dažreiz balso pārāk daudz uh, cilvēku, un tad uh, viss eh, turpinās, vai eh, tiešām mēs varētu varbūt šoreiz atrisināt šo problēmu. Labi, virzīsimies uz priekšu lēnāk, lai nerastos nekādas pārpratumi. 231. Lavijas grozījums. Kurš pār? Pret? Atturis pieņemts. 232. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Ceturtais kont. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 233. Par? Pret. Atturas. Pieņemts. 200. Tomēr 16. regija. Tomēr nē. 1038. Lavijas grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 1040. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 240. elektrons, kā es balsoju, sakam balsoju. Vai viss nav balsojuši? Tagad viss kārtībā 24, 240. pieņemts. 241. Kurš ir par? Kurš pret? Kas atturās? Norēdīts. 245. Kurš par? Pret? Atturas? Norēdīts. 242. Kurš par? Pret? Atturas? Norēdīts. 200. 42. vai vēlties elektroniski pārbaudīt? Labi, 242. Nikolsona grozījums pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot par 242. Pieņemts. Tagad balsosim par 248. Gabrielu. Kurš par? 248. Tātad. Kurš ir par? pret, atturas pieņemts. 249. kurš par, kurš pret, atturas noraidīts. 250. kurš par, pret, atturas pieņemts. 252. Kurš par, pret, atturas noraidīts. 254. kurš par. Pret. Āturas noraidīts. 255. kurš par. Pret. Āturas noraidīts. 256. kurš par. Pret. Āturas noraidīts. Tātad pārbaudām 258. Sākam balsot. 256. skotā un citi. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 257. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 258. Kurš par? Pret? Noraidīts. 259. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 260. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 261. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 262. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 263. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 264. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 265. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 267. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 268. Kurš par? Pret? Atturas. Neredzēju, 268. Eh, parodām elektroniski. Smita grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Trešais pants. Regī 17. Kurš par? Pret. Atturas norēdīts. 269. Kurš par? Pret. Atturas norēdīts. 270, kurš par pret atturas pieņemts. 273. Nevis kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts. 274. Tarabēlas grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 275 Rubika grozījums. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 276. Kurš par? 278. Par? Pret? Atturas noraidīts. 278. Kurš ir par? Kurš ir pret? Pieņemts. Astotais referenta grozījums. Kurš ir par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad sāksim kompromisus. Pirmais kompromiss - elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmais kompromiss ir pieņemts. Tagad otrais kompromiss. Elektroniskais balsojums par kompromisiem. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Votiamo l'Envi 30. NV32. Visi elektroniskie balsojumi. Nē, tomēr nav vajadzības pēc tiem. 32. NV. Kurš par? NV 32. Kurš ir pār, kurš pret? Kurš atturās? Pārbaudām elektroniski. NV 32. pārbaudām. Sākam balsot. 32. NV. Vides komitejas 32. grozējums lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts 32. NV. Neizdevās, tātad vēlreiz mēģinām. Vēlreiz balsojam par 32. NV grozījumu. Vides komitejas 32. grozījums tātad. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņems. Un tagad balsosim par devis sesto grozījumu. Kurš ir par, kurš pret? Noraidīts. Trešais kompromiss elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Trešais grozījums pieņemts. Sākam elektroniski balsot par ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais grozījums pieņemts. Balsojam par četras, par Nelisā grozījumu. Kurš par, kurš pret, kurš atturās pieņemts? Pārbaudam elektroniski. Uh, 484. Eh, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Eh, NV35, questo. Only this? Yes. Votiamo NV... NV35 grozījums. Kurš par? NV 35. Kurš par? 9. pants. Okay. Labi. Kurš pret? Noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Devītais pants. Beidzam balsot. Norādīts. Piecsimt sešdesmit pirmais kadenbaka, kurš par, kurš pret, kurš atturās norādīts. 562. smits, kurš par, kurš pret, kurš atturās norādīts. NV 36. kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 563. Kādenbacha grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 564. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 568. Eh, smita. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? Pārbaudam elektroniski. 568. smita grozījums pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši par smita grozījumu? Beidzam balsot. Noraidīts. NV37. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 569. Farms un citi. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 570. Faimona grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Noraidīts. 571. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 532. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? 574. Tentaina. Kurš par? Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Elektroniskā balsošana. Par 574. Dantēna grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 575. Eh, kurš par pret atturās no. Nu, noraidīts. 576. kurš par kurš pret kurš atturās noraidīts. 577. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? 578. Kurš par? Atvainojiet. 34. Reiki. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 35. Reiki. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Daudzi ir par. Atvainojiet, 35. Reiki. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Labi. Pieņemts. Continuiamo. Eh, Pieci, astoņi, trīs par, pret, atturās, pieņemts. 584 pār pret atturās noraidīts. 15 raportērs pār pret atturās pieņemts. 5, 8, 5 pār pret noraidīts. 37 reģī pār pret atturās pieņemts. 38 NV pār pret atturās pieņemts. 10 kont pār pret atturās noraidīts. 588 sarbū par pret atturās noraidīts. 38 reģija par pret atturās noraidīts. 589 Kadenbach par pret noraidīts. 40 NV par pret pret atturās noraidīts. 590 par pret noraidīts. 592 Dorfman par pret atturās noraidīts. 593 par pret atturās noraidīts pieņemts, bet pārbaudīsim. Balsojam 593 elektroniski, lūdzu balsot. 593. Visi nobalsojuši? Noraidīts. 594 Smith par, pret, atturās, noraidīts. 16 raportēri par, pret, atturās, pieņemts.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 pieņemts. 606 Maier par pret noraidīts. 607 Nikolson par pret atturās noraidīts. 609 Nikolson par pret atturās pieņemts.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 piedodiet 618 Maier par pret atturās pieņemts. Seši viens astoņi, pārbaudām elektronisku lūdzu, balsojam seši viens astoņi, seši viens astoņi māja ar lūdzu balsot. Visi balsojuši, noraidīts. 619 Nikolsen par pret atturās noraidīts. 620 par pret atturās noraidīts. 625 par pret atturās noraidīts. 629 par pret pieņemts 632 Glatfelder par pret atturās noraidīts. 13. pāns 633 Maier par pret pieņemts. 634 Harkin par pret atturās noraidīts. Seši, trīs, seši Skota pār pret atturās noraidīts 637 pār atvainojos 638 pār pret atturās pieņemts 11. kont pār pret atturās noraidīts. Pārbaudīt, labi, elektroniski par kontu 11 Balsojiet, lūdzu. Noraidīts. kompromiss 5, elektroniski balsojums, lūdzu balsojiet. Balsojums beidzies. Pieņemts. Liels pārsvars. Kompromiss 6. Elektronisks balsojums. Lūdzu, balsojiet. Visi balsojuši. Balsojums beidzies. Pieņemts. Septītais kompromiss. Balsojums atvērts. Lūdzu balsot. Visi balsojuši. Lūdzu balso. Vai jūs varat lūdzu visu nobalsot? Visi ir tagad nobalsojuši. Viens trūkst. Lūdzu, pārbaudiet, vai gaismiņa ir iedekusies. Pieņemts. Septītais kompromiss pieņemts. Astotais kompromiss balsojums sācies. Lūdzu, balsot. Visi ir balsojuši. Liels pārsvars pār pieņemts. NV 59, 18. pāns, 19. pāns. Noraidīts. 907 Smith par 907 Smith pār pret atturās noraidīts. 908 Lavijā pār pret atturās pieņemts. 909 pār pret atturās pieņemts. 91 pār pret atturās noraidīts. 911 skota pār pret atturās noraidīts. 912 pār pret atturās noraidīts elektroniskais balsojums devītam kompromisam. Lūdzu balsot. Visi balsojuši. Balsojums beidzies. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts. Divdesmit pirmais pants, viens nulle astoņi trīs, pār pret, atturās noraidīts. 1084 šaldamo par pret noraidīts. Bloku balsojums. 11. kompromiss elektroniskais balsojums. Lūdzu balsot. Balsojums beidzies pieņemts. Viens pret, viens atturās. 10,89 pār, 10,89 pār pret atturās pieņemts. 16. kompromiss. Balsojums sācies. Visi balsojuši? Pieņemts liels pārsvars. Divdesmit devītais pants bloku balsojums B op opcija. Lūdzu balsot elektroniski. Bloku vote, B option, visi balsojuši. Balsojums beidzies, noraidīts. Nākošais blok Option A, atkal elektronisku balsojumu, lūdzu balsot. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Noraidīts. Abus noraidīja. Mēs neesam pieņēmuši blokus, tā kā mums ir jāiziet grozījumiem pa vienam. Tikai četras labs puses sāksim. 1, 2, 8, 9 Smith par pret atturās noraidās 1, 2, 9, 0 par pret atturās noraidīts 1, 2, 9, 1 par pret atturās pieņemts. Bet pārbaudīsim 1, 2, 9, 1, pārbaudām elektroniski. Balsojums sācies. Ja viss ir balsojuši, balsojums beidzies, noraidīts. 1, 2, 9, 2, Smith pār, pret, atturās, noraidīts. 1, 2, 9, 3 pār pret atturās. Es domāju, ka pieņemts. Laikam jāpārbauda. 1, 2, 9, 3 lūdzu balsot. ja viss ir nobalsojuši, divi 1293 pieņemts. Lūdzu, paceļiet rokas 1294 par, pret atturās pieņemts. Pi, atvainojos. Septiņi deve. Septiņi deve par, pret, noraidīts. 1297 pār pret atturās noraidīts. 1298 par pret atturās pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt 1298 Köstinger lūdzu balsot. Ja viss nobalsojuši, 1298, labi, pieņemts. viens, trīs, nulle pieci pār pret atturās noraidīts, 1306 par pret atturās noraidīts, 1307 par pret atturās noraidīts, 1308 par pret atturās noraidīts, 1309 par par pret atturās noraidīts. 1, 3, 10 pār pret atturās noraidīts. 1, 3, 1, 1 pār pret atturās noraidīts. 1, 3, 1, 3 pār pret noraidīts. 1, 3, 1, 2 pār pret atturās noraidīts. 1, 3, 1, 4 pār pret atturās noraidīts. 96 NV par pret atturās noraidīts. 1315 Harkin par pret atturās noraidīts. 1316 par pret atturās noraidīts. 1317 par pret atturās noraidīts. 1318 par pret atturās noraidīts Es domāju, ka pieņemts. Pārbaudam. 1, 3, 1, 8, 10. Balsojam. Pārbaudam 1, 3, 1, 8, 10. Ja visi balsojuši, tad beidzies un pieņemts. 1, 3, 1, 8 pieņemts. 1, 3, 2, 3 par, pret, atturās pieņemts. Četrdesmit divi raportēri pār, četrdesmit divi pār, pret, at, noraidīts. Viens, trīs, divi, četri pār, pret, atturās, noraidīts. 1325 pār pret atturās noraidīts. 1326 pār pret atturās noraidīts. 1327 pār pret atturās noraidīts. 1328 pār pret atturās noraidīts. 1329 pār pret atturās pieņemts. 1330 Smith pār pret atturās noraidīts. viens, trīs, trīs, viens pār, viens, trīs, trīs, viens pār, pret, atturās, pieņemts. Tagad mirklīt lūdzu. viens, trīs, trīs, septiņi, tarabela par, pret, atturās, at, noraidīts. viens, trīs, trīs, astoņi, par, pret, atturās, noraidīts. Mirklīt. Jūs gribat pārbaudīt? 1, 3, 3, 8 pārbaudam. Pārbaudam 1, 3, 3, 8. Balsojums sācies. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Ir noraidīts. 1, 3, 4, 0 Smith par pret atturās. Nav skaidrs. 1, 3, 4, 0, Smith, lūdzu paceļiet rokas par, pret, noraidīts. NV 98 pār pret pieņemts. 1, 3, 4, 1 pār pret atturās pieņemts. Ja gribat pārbaudīt, pārbaudam 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, balsojums sācies. Ja visi nobalsojuši, tad beidzies. Pieņemts. 1, 3, 4, ne, atvainojos, 1, 3, 4, 1343 Kadenbēk pār pret atturās noraidīts. 1344 Kadenbēk pār pret atturās noraidīts. Atpakaļ pie kompromiss. 19. kompromiss, elektroniskais balsojums, lūdzu balsot. Ja visi balsojuši, Balsojums beidzies. Un pieņemts. Ejam tālāk pie nākošā kompromisa, pie 20. Atkal elektroniskais balsojums, 20. kompromiss, lūdzu balsot. Ja visi ir nobalsojuši, tad Beidzam. Un 20. grozījums pieņemts. Tagad varam bloku balsojums. Balsojums sācies. Lūdzu balsot, ja visi nobalsojuši balsojums slēgts. Pieņemts. Labi. pāriesim. Daļ. Ejam uz 33. pantu. At, noraidīts. viens, četri, seši, viens pār pret noraidīts. 1462 pār pret atturās noraidīts. 1463 pār pret atturās noraidīts. 48 raportēri pār pret pieņemts. 1464 pār pret atturās noraidīts. 1465 par pret atturās noraidīts, 1466 par pret 1466 pārbaudam. Balsojam par 1466, lūdzu balsot. Ja visi balsojuši, tad beidzam. Un noraidīts. 1467 par pret atturās noraidīts, 1468 par pret atturās noraidīts, 1469 par pret atturās noraidīts, 1470 atvainojos 1471 par pret atturās noraidīts. 1472 pār pret atturās noraidīts. viens, četri, septiņi, trīs par pret atturās noraidīts. viens, četri, septiņi, četri par pret atturās noraidīts. 1, 4, 7, 5 pār, pret, atturās, pieņemts. 1, 4, 7, 6 pār, pret, noraidīts. viens četri septiņi septiņi. viens četri septiņi septiņi pārbaudām balsojiet lūdzu ja balsoju, visi balsojuši, tad 1, 4, 7, 7, balsojums slēgts un pieņemts. 1, 4, 8, 1, Kadenbach par pret noraidīts. 1, 4, 8, 2, rodust par pret atturās noraidīts. 1483 pār pret atturās pieņemts. 1484 pār pret atturās noraidīts. Kompromis grozījums 23. Balsojums sācies par 23. kompromisu balsojums beidzies. Pieņemts. 9, 8. Tie pār pret atturās pieņemts. Tagad varam iet uz 9, 9 pār pret atturās pieņemts. balsojums, elektroniskais balsojums par 24. kompromisu. Ja visi ir nobalsojuši, paldies. Pieņemts 29. kompromiss, 24. 25. kompromiss. 25. kompromiss, elektroniskais balsojums, lūdzu balsot. Ja ir nobalsots, tad beidzam. Un pieņemts 25. kompromiss. 26. kompromiss lūdz elektroniskais balsojums, lūdz balsot. Ja visi nobalsojuši un balsojums beidzies un pieņemts. raportor 59 pār pret pieņemts. 16, 16 Dorfman pirmā daļa pār pret atturās pieņemts. Elektroniskais balsojums 27. kompromiss balsošana atklāta. Lūdzu balsot, ja visi nobalsojuši. Balsojums slēgts. Pieņemts. Četrdesmit pirmais pants, viens seši seši piec, par pret atturās noraidīts. viens seši seši septiņi Maier par pret atturās noraidīts. viens, seši, seši, astoņi, pār, pret, atturās, pieņemts, 42. pants, viens, seši, septiņi, nulle, pār, pret, atturās, pieņemts. 1, 6, 7, 1 par pret noraidīts. 62 Sigerieski, ja favore. 1672, kas par, pret, atturas, noraidīts. Jāpārbauda. 1672 pārbaudīsim. Balsojam, balsojam. Balsojam elektroniski. 1672. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. 73. Adesso per alzata di mano 1673, chi è a favore? 1673. Ceļot roku. Kas par? Pret? Pieņemts. 16,74 par pret noraidīts. Sešdesmit četri regī, kas par? Pret. Noraidīts. 123 NV par. Pret. Atturas pieņemts. Desmit, deve, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Viens, seši, septiņi, seši, kas par, pret, atturas, noraidīts. Viens, seši, septiņi, septiņi par, pret, atturas, pieņemts. 11.9. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 1.6.7.8. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 1.6.7.9. Par. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Sešpadsmit astoņdesmit, kurš par? pret. Pārbaudīsim. 16.80 sākam balsot elektroniski. Bārt ir altri. Ok. Votato tu. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. viens seši astoņi viens pret, atturas pieņemts. 1, 6, 8, 3 par, pret, atturas noraidīts. Kompromisi. 28. kompromiss. Sākam balsot un elektroniski. Vai viss ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Tagad mēs pāriem pie grozījuma 1726 guģēresa. Kas ir par? Pret, atturas, pieņemts. Viens septiņi, divi septiņi par. pret, pret kurš ir atturas, grozījums noraidīts. 1, 7, 2, 8, kurš par, pret, atturas, man šķiet, ka ir pieņemts, bet varam nobalsot elektroniski. Sākam balsot par 1, 7, 2, 8 elektroniski. Grozījums pieņemts. 1729, kas par pret atturas noraidīts. 1730, kurš par pret atturas noraidīts. 1731, kurš ir par pret atturas noraidīts. 1732, kurš ir par pret atturas pieņemts. 1733 blokā, kas par pret atturas pieņemts. viens septiņi četri divi, kurš par, pret, noraidīts. Gabriela, 17. 1, 7, 4, 3, kurš par pret atturas pieņemts. 1744, kurš ir par pret atturas noraidīts. 1745 par pret atturas pieņemts. 1746 par pret atturas pieņemts. 1748, kurš par pret atturas. Šķiet, ka ir noraidīts. 1750 par pret atturas noraidīts. 1751 par pret atturas pieņemts. 17 5, 5, kurš ir par pret pret, atturas noraidīts. 1756 par, pret, atturas noraidīts. 1757, kurš par, pret, atturas, grozījums pieņemts. 1758 par, kurš pret, atturas. Lūdzu, nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. 58. Nē, nebija īsti skaidrs, kā jūs esat nobalsojuši. Grozījums ir šķiet, ka pieņemts. Jā, pieņemts. 1, 7, 6, 0 par 1760. Kas pret? Pieņemts. 1761. Par. Pret. Noraidīts. 1762. Kurš par? Pret. Pieņemts. 1763 Nē, tomēr pārbaudīsim, kā nobalsoja par 1762. Sākam balsot elektroniski. No, direi aprovētu. Sī. Grozījums ir pieņemts. 1763, kurš par? Pret, atturas pieņemts. 1764, kurš ir par? Pret, atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. Nav nepieciešams pārbaudīt. Labi, tomēr pierunājot man 1770. Sākam balsot. Vedevo dato tutti? Vai visi jau ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 1775. 1775. Kurš ir par? Pret? Noraidīts. 1776 par? Pret? Noraidīts. 1777 par? Pret? Noraidīts. 1778 par? Pret? Pieņemts. 130 NV, kurš pār pret atturas pieņemts. 1779 par pret atturas pieņemts. 1781 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 1, 7, 8, 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 1783 par pret atturas pieņemts. 1784 par tomēr nē, 1786. Kurš par pret atturas noraidīts. 1787, kurš ir par pret pret, atturas pieņemts. 1, 7, 8, 8, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. 1, 7, 8, 9 par, pret, atturas pieņemts. 1, 7, 9, 1 par, pret, atturas pieņemts. 1, 7, 9, 2, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. 1793, kurš ir par, pret, atturas, eh, pieņemts. 1794, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Quindi Facciamo un blocco adesso, un blocco. questo blocco. Questo blocco. Dove? Dove? 82, pagina 82. Questo blocco. Sì. Andiamo a fare un voto elettronico un sul block vote. Tagad būs elektroniskais balsojums par bloku, bloku eh, referenta kompromisi. Sākam balsot. Voto in blocco. Blokā par grozījumiem kopā Sākam balsot. Articolo 61 al 63 in blocco. Votato tutti? Sì. Possiamo... No 61. līdz 63. pantam kopā. Grozījums ir pieņemts. Grozījums pieņemt ar lielu balsu vairākumu. Per votazione per alzata di mano. Deve 12. Lūdzu celiet roku. Kurš pārdeva 12 pret atturas pieņemts. Devedi 13. Lūdzu, celiet roku, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par kompromisu grozījumiem 64. punkts 31, 33. Kas sākam balsot? Grozījumi ir pieņemti. Trīsdesmit otrais kompromiss, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis grozījums pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Tagad jābalso par 19.63. Gabriels, kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 1963 Gabriela grozījums. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Emendamento 1989. Grozījums ir pieņemts. 66. pāns, 1, 9, 8, 9 un 90, kas par? pret pieņemti. 1, 9, 9, 9. Pārējām pie šī grozījuma. Artikolo 67. 67. pāns 1999 pat rauneviešu kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 2000, kas ir par, kas ir par, pret, atturas, grozījums ir noraidīts. 2001, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. 2002, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 2003, kurš ir par,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 atturas pieņemts. 2007, kas par, kurš pret, atturas noraidīts. Div, 2009, kurš ir par, pret, noraidīts. 2010, kurš par, kurš ir par, pret, Kurš ir pret? Tas taču jūs pašu grūzījums, jūs nevarat balsot pret. Labāk atkārtosim. 2010. Kurš par? Pret? Grūzījums ir pieņemts. Vai ir jāpārbauda? Pārbaudīsim. Nu, labi, nobalsosim elektroniski par 2010. grozījumu. Sākam balsot. Chiuso. È la mano di Tarabella. Chiusa la votazione. Un Tarabells kungs balso ceļot roku. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Ventiotto Kadenbach, chi a favore? Kadenbach, 2018. 2018 Kadenbach, kas pār? Pret? Noraidīts. 2019 pār pret atturas pieņemts. 2021 par pret grozījums noraidīts. 2-0-2-2, kurš par pret noraidīts. 70. referenta grozījums, kurš par pret Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 70. referentu grozījumu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Respinta. Grozījums noraidīts. 23 paradīn. 023. Kurš par? Pret? Noraidīts. 20 kontu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts.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 2028 par pret noraidīts. 2029, kurš par pret. Grozījums ir noraidīts. 76 rēgī, kurš ir par pret atturas noraidīts. 2030, kurš par pret atturas noraidīts. 2031, Kadenbach, kurš par pret atturas noraidīts. 2032, kurš par pret atturas noraidīts. 2033, kurš par pret atturas noraidīts. Grozījums ir pieņemts. 2034, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 2035, kurš ir par, pret, noraidīts. 2036, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 2037, nu, kurš par? Pret? Ventitrentesei was rejected. He wants a check in 2036. Yes. Ok. Uh, è stato chiesto un controllo di voto, per favore. 2036 nu, nobalsosim elektroniski drošības labad, sākam balsot. 2036. Votato tutti? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Venti quarantuno Maier, chi è a favore? 2041, nu, kurš par? Pret? Noraidīts. 78 Regija, kurš par? Kurš pret? atturas pieņemts. 2042 pār pret noraidīts. 2043, kurš par pret atturas noraidīts. 2044 par pret atturas noraidīts. 2045 par pret atturas noraidīts. 2047 kas par pret atturas pieņemts. questo. 2052 Andrew, chi a favore? 2052 kas par? Pret? Noraidīts. 2053, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 2057, kas par, 56, kas par, pret, atturas, pieņemts. 2057 par, pret, atturas, noraidīts. 2058, kas ir par pret atturas noraidīts. 2059, kas pār pret atturas pieņemts. Sī, 21 kont. Kont 21. Kurš ir par? Pret atturas pieņemts. No? Ček. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par kontu 21. 21 kont. 21 kont. 21 kont. Respinto. Avete ragione. Grozījums ir noraidīts. Adesso 2062, kurš ir par? Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts.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 Šķiet, ka pieņemts. 2070, kurš ir par? Pret. Grozījums pieņemts. 2071 par. Pret. Divi nulle septiņi divi par pret noraidīts. 2076. Kurš ir par? Pret, atturas, noraidīts. NV 139. Ceļam roku. Kas ir par? Pret, atturas, pieņemts. Jāpārbaudu, labi. Sākam balsot par NV 139 elektroniski. Votato tutti? Vai viss nobalsojuši? Pieņemts. Tad Kadenbacha 2017. kurš pār pret atturās noraidīts. 2088. kurš pār pret, kurš pret, kurš atturās, pieņemts. 2084. Eh, papastānkurs, kurš par, kurš pret, kurš atturās, pieņemts. 2085. Alberts, eh, eh, kurš par, kurš pret, kurš atturās, noraidīts. 2040. NV, kurš par, kurš pret, kurš atturās, noraidīts. 2088. Dorfmans, kurš par, kurš pret, kurš atturās, pieņemts. 2019. radus. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Noraidīts. 2091. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Noraidīts. Pārbaudām. 2091. barandikas grozījums. Sākam balsot. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit deviņdesmit trešais. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturās norēdīts? 2095. padarā un nevis. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norēdīts? 2094. Alvešs. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 2096. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 2097. Vai tomēr 98. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 20, sì. 21, 20. Votiamo il 2106, Remers. 2106. Du, 2106, kurš par pret atturās norādīts. Norādīts? Nē. 2106, kurš par, kurš pret? Pieņemts. 2108, eh, kurš par? kurš pret, kurš atturās pieņemts. Tomēr pārbaudām elektroniski 2108. Es teicu, ka ir ap, pieņemts, tomēr pārbaudīsim vēlreiz 2108. Tomēr noraidīts. 2109. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Noraidīts. 2110. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 2111. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 2113. Tātad Dantēna. 2000, tad 2122 Dantēna grozījums. 45. envī, kurš par, kurš pret, pieņemts. Tagad apsvērumu punktu. Pirmais ir devis grozējums, kurš par, kurš pret, kurš atturās noraidīts. Kont, pirmais, kurš par, kurš pret, kurš atturās noraidīts. Regija pirmais, kurš par? Neviens. Kurš ir par? Neviens. Regija pirmais grozījums, kurš ir pret? Noraidīts tātad. 82. kādēļ grozījums, kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 83. šais Lavija, Kurš par? Pret. Es saku, ka pieņēts pārunam elektroniski. 83. Lavija un Silvestris grozījums sākam balsot. Vai viss nebalsojuši? Noraidīts. Otrais NV grozījums. Kurš ir par? Kurš ir par? Otrais NV grozījums. Kurš pret? Norēdīts. NV3, kurš par? NV3, kurš ir par? Kurš pret? Norēdīts. Tagad balsojam par 96. barandekas grozījumu. Kurš ir par? Kurš pret? Noraidīts. 98. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 99. mājās. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Tagad 105. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Tagad Regīgi ceturtais. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņems? NV septītais grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? Regija piektais. Kurš par, kurš pret, kurš atturās pieņemts? Un tagad ķersimies pie kompromisa, manuprāt. Nu, tūlīt pat pārbaudīsim. Esam gandrīz beiguši balsošanu. 148. Eh, kurš par? 174. Eh, atvainojiet, kurš par, kurš pret? Atturās norēdīts otrais devē, kurš par, kurš pret, kurš atturās norēdīts. Un tagad 184. Predergas grūziņums. Kurš par, pret, kurš atturās norēdīts. 187. barantikas grozījums, kurš par pret, eh, kurš atturās noraidīts. 190. barātīgas grozījums. Kurš ir par? 190. grozījums. Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 9. rēgī. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. 196. Vestons un citi, kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 202. Paulsens. Kurš par? Kurš pret? Pārbaudam elektroniski. 202. Elektroniskais balsojums. balsojums. Paulsens. Vai viss nobalsojuši? Šķiet, ka jā, noraidīts. Desmit regī. Kurš par? Kurš pret? Pārvedam elektroniski. Desmitais regī. Elektroniskais balsojums. Kurš ir par? Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pēdējie divi balsojumi. Elektroniski. Tātad priekšlikums uzsākt starp institūciju sarunas, kas izriet eh, no 70. panta 2. punkta un 70a. Sākam par to balsot, beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts. Un pēdējais balsojums par sarunu komandu attiecībā uz tiešiem maksājumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Dārgie kolēģi, esam beiguši balsojumu par šo darba kārtības eh, punktu. Apsveicam referentu, apsveicam ēnu referentus. Balsojumi turpināsies arī pēcpusdienā attiecībā uz vienotā tirgus organizāciju un tēnu ziņojumu pēcpusdienā. Dāmas un kungi, man ir šāds jautājums. Varbūt mēs varētu pārcelt eh, balsojumu, kuram bija uh, eh, jānotiek rītdien, varbūt tas var notikt šodien, tāpēc ka liekas, eh, ka mums šodien būs pietiekami daudz laika, lai pabeigtu visus uh, dokumentus. Balsojums par KLP finansēšanu. Lavijas eh, ziņojums. Tātad par to mēs eh, balsosim rītdien, tāpēc, ka referents eh, mums lūza par to balsot rītdien. Un šodien pēcpazinā tikai Dantēna kunga ziņojums. Giovanni Lavija, jums ir dots vārds, vai jūs piekrītat? Paulo. Tas nav referenta lūgums, ne jau tur ir problēma. Problēma ir par to, vai mums visiem ir laiks e, šajā pēcdienā, lai mēs turpinātu balsošanu. Nu, iespējams, ka mēs vienkārši būsim noguruši. Tomēr man problēma nav. Esmu šeit un esmu klātesošs, un tas var notikt e, kolēģi. Saka priekšdotājs, e, divas sekundes jūsu laika vēl lūdzu. Mums būs balsojums par vienotā tirgus organizāciju, un ja balsojums ritēs raiti, tāpat kādas bija šorīt, eh, tad eh, mēs arī varbūt varēsim šajā pēcpusdienā beigt darbu pie balsošanas. Tomēr, eh, ja būs kādas problēmas balsojot par Dantēnu ziņojumu, tad mums būs jābalso tomēr rītdien, vai jūs varam tam, piek, par, tam piekrist? Tādā gadījumā, lai jums ir jauks pusdienas, un mēs pulksten trijos atkal šeit tiekamies.